Bien, chers collègues, si vous... Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas un sāksim sanāksmi. Pirmais punkts darba kārtības pieņemšana. Vēlos norādīt uz izmaiņām, kas tikušas izdarītas darba kārtībā šo pēcpusdienu un arī rīt no rīta. Šopēcpusdien komisārs Almuņa, kurš mums bija jāuzklaus sākot no 15.15, 15, lūdza, vai nevarētu uzstāties sākot no 17. Es, protams, labprāt piekritu, līdz ar to ceturtais punkts darba kārtībā sāksies 17. un Un ar referentu piekrišanu mēs vispirms izskatīsim sesto punktu, izskatīsim grozījums un ziņojumu eh, Gings kundzes, kundzes eh, ziņ, eh, ziņojumam un arī astoto punktu Eiropas brīvprātīgā darba gads, kas ir Harkins kundzes atzinums. Rīt no rīta budžeta komiteja ir aicinājusi mūs atlikt uz vēlāku laiku eh, balsojumu par mikrofinansēm, kas ir Gonskungas eh, ziņojums, lai mēs varētu ņemt vērā šīs komitejas viedokli. Mēs, protams, piekritām. Līdz ar to balsojums par Eiropas brīvprātīgo darba gadu un mūsu komitejas sanāksmes grafika projekta 2010. gadam notiks rīt pirms Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta izskatīšanas. Tālāk. Atkarībā no tā, kā noritēs balsošana 9. un 10. punktā, mēs iespējams balsosim arī par rezolūcijas priekšlikumu Līdz ar to pieņemot uh, komitoloģijas procedūru, kur piedāvā komisija, ja mūsu komiteja atbalsta sava referenta priekšlikumu, kas paredz noraidīt to, ka Eiropas mikrofinansēšanas instruments tiek uh, izskatīts progresa ietvaros. Mums būtu jābalso par rezolūcijas priekšlikumu, lai iebilstu pret uh, komitoloģijas procesu, kas uh, paredz ievies šo te progresu. Tālāk, 15. punkts uzņēmēja darbības pārvietošana Eiropas Savienība un Eiropas Savienības finanšu instrumentu nozīme. Arī par šo jautājumu mums būtu jābalso, lai mēs to varētu iekļaut uh, novembra otrajā plenārsēdē. Un līdz ar to es piedāvātu balsot par šo jautājumu tad, kad mēs balsosim par Del īrijas lietu jo šie divi jautājumi ir savstarpēji saistīti. Vai mēs varam piekrist šādai darbkārtībai? Ļoti labi. Tādā gadījumā varam pievērsties otrajam punktam darba kārtībā - protokola apstiprināšana. Neesmu saņēmusi nekādas īpašas prasības no jūsu puses, līdz ar to varam pieņemt, ka protokols ir apstiprināts. Tālāk, kas attiecas uz priekšstādātais paziņojumiem, tad es jūs informēju, ka kā parasti šī sanāksme tiek translēta internetā. Tas nozīmē, ka to translē mediji un Un mēs esam arī paredzējuši uzlabot uh, balsošanas kārtību, un tas mums atļaus strādāt efektīvāk. Tagad varam izskatīt piekto punktu darba kārtībā, proti balsosim par vēstuli, kur jums ir tikus nosūtīta. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizēšana, Beļģijas gadījums, tekstilrūpniecība un īrijas gadījums. Uzņēmums dēļ. Mums jau ir bijusi iespēja runāt par šiem diviem gadījumiem plenārsēdē. Līdz ar to es neatgriezīšos vēlreiz pie šī Beļģijas gadījuma, jo mēs jau esam vienojušies par konsensus. Kas attiec uz īrijas gadījumu, tad jūs atceraties, ka mēs eh, uzaicinājām abus komisārus eh, konkurēts spējas un sociālo lietu komisāru, lai uh, saņemt no viņiem papildu paskaidrojums, un mēs esam saņēmuši atbildi, kas arī tikusi izdalīta. Tā ir tikusi izplatīta franciski, un jūs droši vien ar to esat iepazinušies. Tā ir vēstule, kas eh, nekādus īpašus paskaidrojums, papildus paskaidrojums nesniedz. Tajā vienkārši atgādināts, ka tad, kad eh, tika izteikt pats prasība par Polijas valdības palīdzību, tad, tad Dell bija uh, eh, tik uzskatīts par otro uzņēmumu pārvi, uh, otro uzņē, uh, rūpnīcas pārvietošanu īrijā. Es domāju, ka neviens nevēlas apstrīdēt šo te palīdzību, kas ir tikus solīta īrijas strādājošajiem Un līdz ar to es piedāvāju jums balsot blokā par šo te vēstules projektu tādu, kāds tas ir sagatavots, un tādu, kādu to femdarba grupa ir sagatavojusi savā vakardienas sanāksmē. Ņemot vērā, ka pēc vakardienas sanāksmes mums bija vēl atsevišķi jābalso par EPP priekšlikumu par daļu grozījumu, uh, kurus uh, iesniedz goja e grupa, bet uh, starplaikā es tiku informēta par to, ka goja e ir uh, atsaukusi savus grozījumus, līdz ar to mēs varam balsot blokā par visu šo vēstuli, kura tiek adresēta budžeta komitejai. Vai kāds vēlas izteikties? Maran kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Es gribētu teikt, ka es personīgi EPP grupas vārdā varu teikt, ka darbs, kas tika paveikts eh, darba grupā, eh, femdarba grupā, bija ļoti aktīvs un ļoti interesants, un es gribēju to uzsvērt un pateikties jums par to. Kas attiecas par stratēģiju, papildinot jūsu eh, teikto, es vēl varētu teikt, ka Dell gadījumā ir bijuši divu rūpnīcu uh, atvēršana īrijā un arī polijā. Neviens nepalaid garām to, ka eh, šī produkcija, kas tiek ražota īrijā, eh, bija produkcija, kas nebija pietiekami konkurētspējīga, bet eh, atverot rūpnīcu Polijā, kur tika ražoti mikrodatori, šī gadījumā šī attīstība bija daudz pozitīvāka, protams. Un tas arī paskaidro to, kāpēc īrijas uzņēmuma bija, īrijas rūpnīcē bija radušās grūtības. Mēs, protams, bijām iesnieguši prasību par atsevišķu balsojumu, bet tā kā otrā daļa ir tikusi atsaukta, tad, tā kā mēs to jau arī vēlējāmies, mēs piekrītam šim te balsojumam blokā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā balsosim blokā par vēstules projektu, kas tiek nosūtīta budžeta komitejai. Kazas kungs, lūdzu. Uh, Iva prezident, naħseb uh, donnu Anna Bīl. Um, ehm, da. Paldies, priekšsēdētāji. Šķiet, ka ir panākt vienošanās par šo ziņojumu, bet man ir procesuāla problēma jo man likās, ka mēs balsosim pēc 15.5. Es zinu, ka tagad ir bijusi problēma ar šo. Un es nedomāju, ka šodien tā varētu būt problēma, bet, manuprāt, Tad, kad mums ir uh, darba kārtība un ir paredzēts arī laiks balsojumam, šie balsojuma laiki ir jāievēro, jo ļoti daudz deputātu pašlaik šeit nav, jo viņi uzskata, ka viņiem vajadzētu būt vēlāk. Kas, kas kungs, man šķiet, ka es jūs esmu pierunājis pie uh, tādiem sliktiem paradumiem ekonomikas un monetāro lietu komitejā, un es negribētu, lai šie paradumi tiktu tagad saglabāti nodarbinātības un sociālo lietu komitejā. Acīm redzot, Es domāju, ka ir pavisam normāli, ka komisārs atliek uz vēlāku laiku savu uzstāšanos. Runa ir par uh, dokumentu, kurā ir, protams, ļoti kurā nav tik daudz grozījumu, un tā kā mēs balsojam par šo dokumentu blokā, un turklāt runa ir par dokumentu, par kuru mūsu darba grupa vakar ir vienojusies, es domāju, ka te nevajadzētu būt nekādām grūtībām, un jūs varētu piekrist tam, ka mēs rīkojamies tā, kā es jau iepriekš izklāstīju un ierosināju. Ļoti labi. Tātad neviens neiebilst, un es jums piedāvāju balsot blokā par šo te vēstos projektu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts vienbalsīgi. Helmārkungs, lūdzu. It was approved with one abstention, not unanimously. Atturējās viens, eh, nevis vienprātīgi. Lūdzu, pierakstiet to. Paldies par šo precizējumu. Es nebiju palūkojusies tik tālu zālē. Paldies, ka precizējāt. Vai ir vēl kāds, kas atturējas? Klarka kungs, lūdzu. Nē, es neaturējos, es balsoju pret, jūs pārāk ātri nosaucāt. Tātad Mēs esam nobalsojuši par, viens cilvēks ir balsojis pret un viens atturējies. Es domāju, ka tas nekādā veidā neietekmē galīgo rezultātu. 15. punkts darba kārtībā. Izskatīsim un balsosim par mutisko jautājumu, kur mēs iesniegsim tālāk plenā, izskatīšanai plenārsēdē. Plenār Un tas mums palīdzēs arī vienlaikus izskatīt uh, globalizācijas pielāgošanās fondu mobilizēšanu un vienlaikus uzdot arī šo te mutisko jautājumu bez rezolūcijas. Bet līdz ar to mēs vispārīgāk varēsim pievērsties jautājumam par uzņēmumu pārvietošanu Eiropas Savienībā un arī par lomu, kāda var būt globalizācijas pielāgošanās fondiem šajo, šo stratēģiju ietvaros. Vai ir kādi komentāri par mutisko jautājumu? Jūs to esat saņēmuši. Acīm redzot, nav. Tādā gadījumā balsosim par šo mutisko jautājumu. Līdz ar to mēs varēsim izskatīt šos jautājumus kopā uh, plenārsēdē. Kas pār šo mutisko jautājumu? Kas pret? Atturās? Šis mutiskais jautājums ir pieņemts. Viens deputāts nobalsojis pret un viens atturējies. Paldies! Turpinām darbu saskaņā ar darba kārtību. Tagad sestais punkts darba kārtībā. Dod vārdu Kingas Gunsas kundzei kas izskatīs Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai. Lūdzu, referents eh, kundze, jums vārds. Thank you very much. First of all... Liels paldies. Vispirms es gribētu pateikties jums visiem par aktīvo uh, līdzdalību un par to, ka tika iesniegt 103 grozījumi. Tas nozīmē, ka gandrīz visus interesē šis jautājums. Un es gribētu pateikties arī par jūsu uh, konstruktīvo pieeju un sadarbību. Mēs centāmies nākt klajā ar dažiem kompromisu grozījumiem, apvienojot dažus no priekšlikumiem, jo priekšlikumu bija ļoti daudz, bija daudz tādu priekšlikumu, kas attiecās uz uh, vienu un to pašu jautājumu vai ļoti līdzīgu jautājumu. Mēs uh, diskusijās ar ēnu referentiem secinājām, ka mums nav uh, lielu pretrunu. Ir viens jautājums, par kuru vēl nav vienošanās, un es varbūt vēlētos vēlreiz tikties ar ēnu referentiem pēc šīm sarunām. Lai runātu par sociālās ekonomikas aspektu, bija vairākas bažas, uh, kas tika izteikts, vai šī nauda, kas tiek paredzēta šai programmai, ir pārāk liela vai arī nepietiekama un runa arī bija par to, cik plaši mums būtu jāatva, cik plašam būtu jābūt to personu lokam, kurš saņem šos līdzekļus. Vēl ir divi jautājumi, kas ir palikuši atvērti. Viens no tiem eh, ir par uh, eh, dalībvalstu uh, eh, tādu pārstāvniecības vienību un viens grozījums ir par to, kā mēs varētu uh, uzraudzīt un koordinēt um, dalībās līmenī, lai nebūtu jāinstitucionalizē. Šis jautājums bija dalībās, kas uzsvēra, ka nevajadzētu paredzēt vēl vienu institucionālo līmeni, jo tas tikai radīs lielāku birokrātiju un tas um, varbūt nemaz nepalīdzēs. Mums nevajadzētu šo jautājumu um, pasniegt tik burtiski. Galvenais jautājums, protams, ir par resursiem, un jūs zinat, ka šis jautājums joprojām ir atklāts par to, vai būtu vai nebūtu jāizmanto eh, jauni līdzekļi, vai būtu jāizmanto varbūt progresa līdzekļi vismaz daļēji šai programmai. Es esmu vairākas reizes atkārtojis savus argumentus, proti, ka šīs programmas filozofija ir citāda nekā progresa eh, filozofija, jeb ideja, kas ir tās pamatā. Un tāpēc arī būtu svarīgi piesaistīt jaunus līdzekļus. No otras puses, parlaments eh, nobalsoja par to, lai eh, pa, papildinātu šos te progresa līdzekļus. Un varbūt tas būtu pieņemams parlamentam. jo progresam un šim te instrumentam eh, ir viena un tā pat loma palīdzēt tiem, kam klājas visgrūtāk krīzes apstākļos. Mums būtu tātad jāpalielina arī šie līdzekļu, šo līdzekļu daudzums. Un vēl viens jautājums. EPP nāca klajā ar priekšlikumiem um, ņem šos līdzekļus no progresa pro programmas, bet ekon komiteja lielā mērā atbalsta mūsu pieeju, un cik man zināms, arī budžeta komitejas pārstāvi un arī budžeta komitejas vadība piekrīt mūsu pieeja, proti, ka tas nekādā veidā neapdraudēs esošās programmas. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokli lai uzzinātu, kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem. Man šķiet, ka tie ir svarīgākie jautājumi, kas vēl jāatrisina. Kas attiec uz citiem grozījumiem, tad mēs centāmies pēc iespējas rast kompromisu tik lielā mērā, kā tas bija iespējams. Un paldies vēlreiz par jūsu sadarbību. Um, uh, Kurš vēlas izteikties šajā diskusijā? Lūdzu, Sirkas kungs. Mums ir kas kungs, pirms dod jums vārdu, var jūs apsveikt par to, ka jūs sakat saņēmumā MEP Awards. Muchas gracias, señora presidenta. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es jūs varu apsveikt, ka arī jūs bijāt nominēti šai balvai, un esmu pārliecināts, ka nākamgad jūs to saņemsiet. Es vēlējos izteikties ļaušu arī citiem kolēģiem padomāt par uh, saviem viedokļiem. Var piekrist šeit referentes sacītajam un īpaši vēlos atgādināt jaunajiem kolēģiem, ka šeit mēs runājam arī par uh, parlamenta vēsturisku nostāju un šī vēsturiskā nostāja tika pieņemta kolēģiem balsojot vienprātīgi. Par to mums bija nepieciešams ļoti liels darbs, lai mēs varētu palielināt līdzekļus, kas ir, kas tiek sniegti progresam. Un līdz ar to, manuprāt, liederīgi sacīt, ka šī cīņa, ko mēs veidojam, eh, kur mēs vedam, lai palielinātu progresu līdzekļus, mums nevajadzētu no tā atteikties eh, kaut kādas administratīvā politiska iemesla dēļ. Otra lieta kur arī atbalstu referentu. Pašlaik mēs esam krīzes periodā un mēs saprotam, ka mums ir jābūt ļoti solidāriem ar cilvēkiem, kuriem pašlaik ir ļoti sarežģīti un grūti. Un mums ir jāfinansē šīs programmas, izmantojot nepieciešamos līdzekļus, bet nevajadzētu ņemt šo naudu no kādas citas budžeta līnijas. Un uh, mums uh, šeit ir uh, jāparedz arī uh, līdzekļu pārdala, lai tā būtu saskaņota ar solidaritātes programmas. Un es zinu, ka arī šeit ir PP, EPP grozījums. Šeit mēs runājam par šo uh, līdzekļu nosūtīšanas pārdali. Iespējams, ka tas arī būs gala rezultāts. Budžeta komiteja noteikti finansēs šo jauno instrumentu, izmantojot dažādus uh, līdzekļus. Bet, uh, kad mēs runājam par uh, sarunām un nostājums, ir jāatbalsta referents un nav jāsaka, ka. Mums ir jāatbalsta izvirzītais risinājums un arī EP e kolēģis aicina atgriezties pie šī jautājuma, pat ja šī nostāja ir vissaprātīgākā, nevajadzētu jums vainot mūsu pozīciju. Un tad mēs redzēsim, e, pie kādiem jautājumiem vēlāk mums būs jāpiekāpjas. Un tad jau mums būs arī daudz solīdāks uh, sarunu sākuma punkts. Tad Morē, Morēnas kundze. Vai varbūt Šeders kundze? Vispirms un pēc tam Rēns kundze. Okay. Um, jā, ich uh, wollte noch mal dort. Morēnas kundze un pēc tam Elmēra kungs. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju to, ko sacīja mūsu referente un arī Sarkas kungs. Pirmkārt vēlos teikt, ka tas, ka mēs ļoti ātri uh, Eh, sanāksmes sākumā esam grozījuši darba kārtību, un es saprotu šos iemeslus, bet nu, tagad eh, tikai tik, tikko ir ieradies mūsu ēnu referents, bet es ceru, ka arī jūs varēsiet dot viņam vārdu, un atvainojos īsakos pirms viņa. Taču šaubu nav, kā mēs esam visi viens prātis pār šo iespēju attīstīt mikrofinanšu instrumentus. Mums eh, šis jautājums ir ļoti svarīgs, ar kas kungs to ļoti labi paskaidroja, ka šis balsojums mūs visus vienoja, lai mēs varētu aizstāvēt mērķi pēc būtības. Bet, protams, eh, starp šo mērķi un tā īstenošanu mums var būt dažādi viedokļi. Bet ir šie viedokļi, ko mm, gal beigās sasaucas. Uh, Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu mikrofinansēšanas organismi, iestādes, lai varētu palīdzēt šīs krīzes laikā visneaizsardākātajiem cilvēkiem. Taču, nu, runa ir par mizē mulsinoši dzirdēt, ka mēs runājam par jaunu naudu, jauniem līdzekļiem, un tādēļ, ka esam tagad krīzes periodā, budžets ir ļoti saspīlēts, un ņemot vērā arī parlamenta budžetu, uh, Mums ir jābūt ļoti atbildīgiem, ja pieņemot lēmumus, un šī iemesla dēļ solidaritāte, kurā mēs vēlamies piedalīties, šai solidaritātei nevajadzētu būt pretrunā ar budžeta risinājumiem, un ka šiem risinājumiem ir, jā, ir jābūt dzīvot spējīgiem, gan lai sasniegtu mūsu mērķi, gan lai arī varētu ievērot uh, šo budžetu, kurš ir uh, ierobežots. Tādēļ mēs balsosim, jo mēs nevēlamies pieņemt tādas nostājas, kuras būtu pretrunā ar deputāta atbildību respektēt budžetu. Paldies! Paldies, ja es pareizi saprotu, tad komiteja. Yes deputāti kļūs vēl stingrāki nekā budžeta komitejas deputāti, runājot par līdzekļiem, un līdz ar to būs ļoti interesantas debatas, un tās arī turpināsim ar komisāru kungu. Elmēra kungs, pēc tam Harkins kundze, lūdzu, Elmēra kungs. Priekšsēdētājs kundz, paldies! Man ir jāteic, ka lielā mērā var piekrist iepriekšējās runātājas viedoklim. Arī šajā komitejā es uh, esmu ievērojis un uh, atkal to ievēroju, ka Eiropas Savienībā un arī visā pasaulē nacionālās valdības atbild uz, uz ekonomisko krīzi, uh, samazinot izdevumus. Uh, Un cilvēki, kuri mums ir ievēlējuši, viņiem liksies visai dīvaini, kamēr viņu valdības mm, mājās samazina izdevums, tad mēs ļoti dāsni atbildām krīzē, pieprasot vēl vairāk līdzekļu. Un šī iemesla dēļ manā grupā, Eiropas konservatīvu grupā, mēs noteikti būtu pret jebkādu papildus naudu, Mēs runājam šeit par 50 miljonu naudas eh, nosūtīšanu no progresa fondu uz mikrofinanšu instrumentu. Un bez liela entuziasma mēs būtu gatavi atbil, atbalstīt šo ideju, bet mēs neatbalstītu nekādus lielākus izdevumus. Un mums ir arī zināmas bāžas par kompromisa grozījumiem, kurus nesam gatavi atbalstīt esošajā versijā, jo īpaši tā iemesla dēļ, ka, ja pareizi saprotu, tad mikrokredītu, mikrofinanšu instrumenta mērķis ir atbalstīt mazus projektus, kuriem ir iespēja būt veiksmīgiem, jo šie kompromisa grozījuma mērķis ir izslēgt cilvēks no šiem uh, kredīttirgus un tam līdzīgi, tad uh, ir dīvaini, ja mēs gribam atbalstīt tos uh, projektus, kuriem ir mazāk iespēja gūt panākums, nekā projekts, kuriem ir lielāks iespējas gūt panākums. Mēs šādu veidu grozījums nebūsim gatavi atbalstīt. Paldies! Harkins kundze, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, pirmkārt. Arī pateicos referentē par viņu lielisko sadarbību mūsu diskusiju laikā un var atbalstīt arī kompromisa grozījumus. Manuprāt, viņi tiešām saka ļoti saprātīgi, liek norādot uz to, ka šī ir nauda, kas atgriežas, mēs to neinvestējam un lai pēc tam nekad to vairs neredzētu. Un tas ir ļoti spēcīgs arguments. Mums ir nepieciešami daudz lielāki resursi, vairāk naudas un varētu balstīt referenti šai punktā. Nu, man ir viens, divi jautājumi par to, vai kaut kādā veidā tas varētu novēlot fonda īstenošanu, ieviešanu, vai mēs to tagad jau varam pateikt, vai arī vienkārši mums ir jāpagaida un tad jau redzēsim. Līdz šim vēl tas nav teikts, un es nezinu, vai šis būtu tas īstais konteksts, bet uh, komitoloģijas lēmums un parlamentu arī lēmumu grozīšana. Es nezinu, vai mēs par šo šeit runājam, bet šķiet tas iet tālāk par komisijas pilnvarām un uh, vispirms parlamentiem jāpieņem lēmumu, bet es nezinu, kad mēs par to runāsim. Pēdējais komentārs. Divi patiesībā. Neviens to nav minējis vēl. Lisabonas līguma ratifikācijai varētu būt kāda ietekma uz šo dosjē un arī Helmārs sacīja par valdību centieniem samazināt izdevums krīzes laikā. Manuprāt, šeit mēs runājam par investīcijām investīciju uzņēmumos, kuriem citādāk nevarētu būt piekļuvi kredītiem. Mēs šeit nerunājam tikai un vienīgi par uzņēmumu panākumiem, kas būtu tas gvari, svarīgākais kritērijs, bet arī par sociālo iekļaušanu un plašākām sekām. Un mēs kā parlaments mums ir jānodrošina, ka tiem, kuriem citādi nevarētu saņemt kredītus, jo bankas gluži vienkārši viņiem nedod šos kredītus, lai šajās iniciatīvās, par kurām mēs šeit runājam, mēs nodrošinām, lai šiem uzņēmiem būtu piekļuvi kredītiem. Protams, ka tam ir jābūt strukturētam, bet, manuprāt, šī ir ļoti pozitīva, nevis negatīva pieeja. Paldies! Es raptīkundze. Un tad Ungaren kungs. Strienan kungs. Un tad es izteikšu savu viedokli, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji var, es arī piekritīšu tam, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem par finanšu pieeju. Jā, mums ir nepieciešama līdzekļi mikrofinanšu instrumentām, bet jauni līdzekļi, tas ir pavisam cita metode. Tas nozīmētu to, ka būtu vēl lielāks spiediens uz budžeta uh, robežām un ļoti daudz izmēģinājumu pilotprojektu tiktu apdraudēti, izmantojot šādu pieeju. Jauna līdzekļa, jauna nauda nozīmētu, ka šādu projektu vispār nevarētu tikt īstenot piemērs. Es uzzināju nesen par nepret, bezprecedenta spiedienu, kāds ir iz, tiek izdarīts uz budžeta robežām, piemēram, kādas varētu būt nepieciešamības, lai varētu varētu finansēt arī uh, kodola centrāls, kur nepieciešams 300 uh, miljonu eiro laikā līdz des, no 10. līdz 13. gadam. Tas nozīmē, ka 75 miljonu eiro katru gadu tiks iegūt no šiem budžeta um, robežām. Tas nozīmē, ka 37 miljonu eiro šajā gadījumā pieejami varētu mm, tad, no šīm budžeta rezervēm iegūt uh, naudu līdzekļu šiem bezprecedenta spiedienu gadījumā un vēl prasīt tātad no budžeta rezervēm šo, šos līdzekļus, tas nebūtu īpaši saprātīgi. Paldies! Nu ko, man jāteic, ka Es nevaru spriest par uh, diskusijām, kas notiek grupās, kurās es nepiedalos uh, eh, EPP grupā, piemēram, bet es tagad esmu ļoti pārsteigta par diskusijām, kādas notiek pašlaik mūsu komitejā. Ekonomikas un monetārajā komitejā EPP grupa balsoja. Ievērojot eh, arī referentes viedokli, kā viņi to pauda šeit, un budžeta komitejā tiek teikts, ka EPP grupa gatavojas atbalstīt šo pašu stratēģiju pēc būtības man ir jāteic, ka nu, tomēr ir vajadzētu raudzīties, kā tad ir argumenti. Pirmkārt, runājot par uh, budžeta rezervi pieejamo līdzekļiem, vai mēs tiešām varam teikt, ka tā, tā ir jauna nauda, kas tagad uh, pap Uh, atstās kādu ieteikumu mūsu dalību valstu publisko uh, valsts deficītu mazināšanu un tam līdzīgi, bet es nedomāju, ka mēs šeit runājam par svaigu vai jaunu naudu, mēs šeit runājam par budžeta rezervēm un par lietu pēc būtības. Kad es skatos, kāda bija rezultāta pēc pirmā lasījuma, skatot budžeta jautājumu pirmajā lasījumā pēc būtības, šis parlaments uh, krīzes laikās uh, ar savām sarunām ar padomi noteica trīs galvenās prioritātes. Atveslinošanās plāna otro finansējumu, piena krīzes pārvaldība un šī mikrofinansējuma programma. Šī ir programma tika nobalsot kā viena no prioritātēm sārunu laikā ar, par budžeta līdzekļiem ar padomi. Un man ir jāteic, ka būs ļoti paradoksāli, ja Komisija pēc būtības strādā pie šī projekta un izsakās pret, runājot par budžetu, un tad izmantojot šo argumentu, kura nav šīs komitejas um, kompetencē. Un vēl viens arguments Krīzes situācijas laikā ir iespējama diva veida attieksme - palikt mājās, aizslēgt durvis un vairs uh, uh, neko nedarīt un gaidīt, kad krīze pāries. Un otra pieeja ir atvērt durvis un raudzīties, vai varam ko darīt kopā ar citiem un mēģināt atrast līdzekļus, kā varētu iet tālāk. Un šī programma, šī mikrofinansējuma programma atbilst šādai stratēģijai mūsu rīcībā nemaz nav tik daudz rīku un līdzekļu, lai varētu um, progresēt. Šis projekts un programma atbilst Eiropas Savienības vērtībām. Tas ir tas, ko mēs varam darīt mūsu mazāk aizsargātajiem pilsoņiem. Un, kad iedomājieties, mēs finansēsim šo Un tad mums būs jāatgriež pie projekta, par ko ir bāls uh, cīnījusies šī progrā, eh, šīs parlaments progresa ietveros, nu, manuprāt, uh, tas liekas absolūti kontraproduktīvi. Un ja šis parlaments pēc vēlēšanām šajā kontekstā no, nodo, no Nodarbinātības sociālo lietu komitejas nosūta tādu vēstījumu, ka tā atsakās nopietni domāt par šī instrumenta īstenošanu, kas ir viens no krīzes atbalsta instrumentiem Manuprāt, tad uh, mēs ejam pilnīgi nepareizā virzienā, bet nu katram, protams, ir uh, brīvība izteikties un domāt, kā tie vēlas, bet nu es ceru, ka uh, rītdien mums būs lielāks, kā arī Melmans kundze. Atbildēšu uz jūsu prezentāciju, jūsu rezumējumu. Tas, ko es teicu par EPP, tas, ko, teicu, tas, ko teica mūsu referents, tas nekadā gadījumā pēc būtības neatiecas uz politisko, strateģisko mikrofinansējumu instrumenta mērķi, par kuru mēs balsojam, ap kuru mēs atbalstām. Mēs iestājāmies par šo instrumentu un jau ļoti sen, vairākus gadus cīnāmies šajā komitejā. Uh, par aktīvu iekļaušanu, par sociālo integrāciju, izmantojot profesionālo integrāciju un mikrokredīts ir viens no šiem pīlāriem, un vienmēr esam par to iestājušies. Tas, kas tika sacīts, attiecas uz līdzekļiem un nevis uz mērķi. Jūsu rezumējums attiecas uz mērķi, bet es atļaušos norādīt, ka es izteicos par līdzekļiem, kā mēs varam sasniegt šo mērķi. Ir ļoti normāli, ja mums var būt vienu un tie paši mērķi, bet eh, pieejas var būt atšķirīgs, ja kurā gadījumā priekšsādētais kundi. Jūs varat mums uzticēties par to, ka mēs vēlamies arī panākt šo mērķi. Referents kundz lūdzu noslēgsim šīs debatas. Paldies! komentāriem un paldies par šo dzīvīgo uh, diskusiju par mikrofinansēm. Arī šorīt krīzes komitejā bija sanāksme, un tur tika teikts, kas manuprāt bija ļoti svarīgi, norādot to, ka mums ir nepieciešama daudz lielāks uzņēmēja darbības gars Eiropā, un tas ir tas, ko mēs vēlamies īstenot šeit palīdzēt tiem uzņēmumiem, kuriem nav varbūt zināšanu un prasmi, lai varētu arī piekļaut uh, kredīta tirgumu. Šajā kontekstā mēs varam attīstīt kaut ko jaunu, uh, palīdzēt uh, šiem uzņēmumiem, lai tie vēlāk arī būtu dzīvotspējīgi. Tādēļ mums ir arī jāfinansē šī apmācība un tam līdzīgi, jo arī šis bija viens no jautājumiem, kādēļ vajag paredzēt naudu šādām aktivitātēm. Un, manuprāt, uh, nevajadzētu paredzēt nekādu kāvējumu par programmas īstenošanā, un es ceru, ka mēs varēsim programmu īstenot pēc iespējas ātrāk un arī trialogu, ja mēs varētu uzsākt pēc iespējas ātrāk, iespējams 16. novembrī. Un kā arī dzirdēju no iepriekšējām diskusijām ar padomu un komisiju, tad ir zināma atvērtība apdomāt mūsu argumentus un šīs rezerves kā iespējamos resursus mikrofinanšu instrumentam. Un iespējams arī tad, ja mēs varam iesaistīt arī nekonvencionālās finanšu institūcijas, lai viņi arī varētu izsniegt šos mikrokredītus vai nebanku iestādes, ka viņi arī varētu finansēt šo uh, prasmju veicināšanu, kapacitāšu celtniecību no progresa. Uh, instrumenta. Neliels līdzīgs no progresa izmantot arī šīm apmācībām, bet tur ir jāturpina dialogs un jāuzklās arī komisijas pārstāv viedokļi. Un kad mēs runājam par summu, par līdzekļu summu, ko tam minēja arī Harkins kundze, ka šī ir nauda, kur, kur apgrozās, kur mēs arī atgūstam. Tas ir kaut kas cits, kaut kas, kas atgriežas vēlāk Eiropas Savienības budžetā. Ir jāatrod daudz lielāki resursi lai 2,5 miljārdu nevis 75,5 miljonu eiro. Un tas īstenībā nav liels sloks budžetām, un es tiešām ceru, ka mēs varam atrast naudu no šīm rezervēm. Lai varam uzsākt trialogu pēc iespējas ātrāk un tiešām īstenot eh, projektu pēc iespējas ātrāk. Vēl viena lieta. Arī ar ēnu referentiem labprāt parunāt par to, Eh, Pērbūt tas ir jādara pēc Harkins ziņojuma, kas tiek skatīts pēc tam, un tad varētu izteikties arī pēc tam diskutējot šo ziņojumu. Paldies! Uh, um, Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu tikai piebilst, ka EPP par 100% eh, atbalsta mikrofinansēšanas programmu, bet mēs arī vēlamies atrast racionālu veidu, kā finansēt šo projektu. Mēs uzskatām, ka tas nav jautājums par to vai, drīzāk jautājums ir par to kā. Un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi pareizi un korekti izprast mūsu nostāju. Paldies! Paldies! Pārāk neviens nevēlas izteikties par šo punktu, līdz ar to esam izskatījuši šo jautājumu darba kārtībā. Es gribētu vien atgādināt, ka, lai iepaši iepriecinātu Kaskungs, mēs balsosim par šo jautājumu rīt, sākot no pulksten deviņiem. Tas būs pēdējais balsojums šai. Tas būs pēdējais balsojums rīt. Bet pēc tam mums būs jāizskata šis eh, dokuments plenārsēdē decembrī. Līdz ar to esam izskatījuši šo jautājumu darba kārtībā. Tagad nākamais astotais punkts. Marians Harkins atzinums par Eiropas brīvprātīgo darba gadu. 2011. gadu. Vispirms, pirms es dodu jums vārdu, es gribētu pateikties atzinumu sagatavotāju par to, ka viņi piekrīt strādāt ārkārtīgi grūtos apstākļos jo ņemot vērā eh, to, ka par jautājumu atbildīgā komiteja bija noteikusi savu darba grafiku, bet eh, šī sasaukuma sākumā mums nebija skaidrības par šo darbu grafiku un pēkšņi viss process tika pātrināts. Runa bija par drastiskiem pasākumiem, eh, drastisku programmu, un līdz ar to es gribētu pateikties atzinumu sagatavotāju par, par sadarbību, un jums tagad vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājiem! Jūs atsaucāties uz darba grafiku un komitejas eh, pārstāvjiem es gribētu teikt, ka šobrīd ir konsultāciju process un iemesls, kāpēc mēs eh, kopā ar referents Kurijas kungu nolēmām pātrināt darbu, bija tas, ka eh, Zviedrijas prezidentūra garantēja, ka ir paredzēts ņemt vērā arī Eiropas parlamenta viedokli. Uh, jo pēc Lisabons līguma stāšanās spēkā um, būs uh, tāds process, ka parlamentam būs tikai jāpasaka jā vai nē. Un tāpēc arī mēs pātrinājām procesu, bet man šķiet, ka sākotnēji bija paredzēts šo jautājumu izskatīt decembra plenārsēdī. Man šķiet, ka ja mēs neizskatīsim šo jautājumu novembrī, tad mēs, mums būs jāizskata tas saskaņā ar Lisabons līgumu un tas mainīs procesu, bet tas varbūt būtu jāskaidro tiem, kas uh, labāk orientējuši šajā jautājumā. Kā jau es teicu, uh, Skurijas kungs mūsu sanāksmēs teica, ka viņš būtu gatavs tam, ka ēnu referenti piedalītos sanāksmē ar Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. Mēs esam nosūtījuši vēstuli, bet neesam saņēmuši atbildi un līdz ar to es negribētu steidzināt procesu, kamēr mēs neesam pieņēmuši pieņēmuši savu atzinumu šeit komitejā, bet es ceru, ka tas tomēr tā notiks, jo būtu vērts eh, šo procesu virzīt šādā veidā. Daži komentāri. Es domāju, ka šie, koment, šie grozījumi 4. un 11. grozījums tajos eh, Skurijas kungs groza professional skills uz social skills. Un citā grozījumā viņš aizstāja ekonomisko kohēziju ar sociālo kohēziju. Es uzskatu, ka gan ekonomiskā, gan sociālā kohēzija te būtu jāiekļauj, gan arī profesionālās un sociālās uh, prasmes te būtu jāie, jāiekļauj. Tas ir tāds vispārējais komentārs. Mums šorīt bija sanāksme kopā ar um, lielāko daļu ēnu referentu, un šīs sanāksmes laikā mums izdevās vienoties par gandrīz visiem jautājumiem. Mēs esam saņēmuši grozījumus, un eh, šķiet, ka mums izdosies tos izskatīt eh, šovakar. Šķiet, ka nebija ne īpaši strīdīgi jautājumi. Daži komentāri par eh, manas pašas grozījumiem es centīšos runāt pēc iespējas īsāk, jo noteikti arī citi vēlēsies izteikties. Pirmais grozījums to esam ierosinājuši tikai tāpēc, lai nostiprinātu juridisko pamatu. Citi grozījumi, kur, manuprāt, bija svarīgi, bija tie, kuros mēs centāmies iekļaut uh, līdz, līdzdalības demokrātiju un tāpat arī šo starp paauģu brīvprātīgo darbu un arī to, lai nodrošinātu, ka brīvprātīgais darbs veicina sociālo uh, iekļaušanu un arī veicina starp, eh, starp reliģisko un starp etnisko dialogu. Mums ir jācenšas panākt arī sinerģiju šī brīvprātīgā darba eh, gada laikā, jo ir vairākas Eiropas programmas, kas jau darbojas. Un ir paredzēts arī šīs īpašās olimpiskās spēles 2011. gadā, tāpēc būs ļoti daudz brīvprātīgo, kas piedalīsies arī šī pasākuma organizēšanā, un mums noteikti izdosies um, radīt sinerģiju ar citām programmām, lai pēc iespējas vairāk Eiropas pilsoņi varētu atzīt brīvprātīgā darba lomu. Vēl viens jautājums, kuras vēlēju pieminēt, ir brīvprātīgā darba ekonomiskā vērtība. Šobrīd jau 31 valsts eh, Eiro, eh, pasaulē un 6 valstis Eiropas Savienībā eh, cenšas izvērtēt ekonomisko lomu, tā piemēram to dara Čehija, Beļģija, Francija un citas valstis. Un tas parāda, ka brīvprātīgais darbs var radīt 5 līdz 8% no IKP. Vēl viens jautājums ir brīvprātīgā darba sociālajie aspekti. Uh, Un, protams, ir jāpatur spēkā, jāpatur prātā arī ekonomiskā ietekme. Starptautiskā darba organizācija ir piekritusi kopā ar John Hopkins un ANO iekļaut eh, dalību nacionālajā statistikā arī brīvprātīgo darbu. Mēs kopā ar John Hopkins strādājam pie šī jautājuma jau divus gadus un šķiet, ka mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu. Uh, Jo dažiem cilvēkiem šķiet, ka ja mēs to nemēram nekādā veidā, tad tas neskaitās, un es domāju, ka ļoti svarīgi iekļaut šos datus arī statistikā. Vēl daži punkti noslēgumā. Es esmu aicinājusi palielināt uh, budžeta līdzekļus no 6 uz 12 miljoniem. Ja mēs paraugamies uz citiem Eiropas gadiem, tad nāk secināt, ka budžeta līdzekļi bija daudz augstāk nekā šie 6 miljoni, kas ir paredzēti. Un visbeidzot, es atsaucu savus divus pēdējos grozījumus proti komisija ierosināja 80% uh, finansējumu, bet uh, es biju ierosinājusi 75% un esmu gatava atsaukt šo grozījumu. Ja līdzfinansējums var radīt problēmas dažām valstīm, tad es labprāt atsaukšu šo grozījumu, lai neliktu šādus šķēršļus. Un liels paldies jau iepriekš par jūsu komentāriem. Paldies atzinumu sagatavotāji, Lūdzu Jūta Steinbruka.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 Lielas paldies! Vārds eh, Karimai Delī. Paldies, priekšsēdētāji! Kācinam sagatavotāji Reģionālās attīstības komitejā es varu teikt, ka mēs esam balsojuši par ziņojumu šorīt, un es vēlētos pateikties Harkins kundzei par um, lieliski paveikto darbu un par sadarbības garu, uh, jo īpaši tāpēc, ka mums bija zināmas grūtības ar šo jautājumu. Vispirms tika teikts, ka mums ir jāsagaida Lisabons līgums, pēc tam mēs gaidījām un gadījām, ka, Eiro, ka Zviedrijas prezidentūra izdarīja zināmu spiedienu, lai to ierakstītu savā darba kārtībā. Es uzskatu, ka Harkins kungs iesniegtie grozījumi tik tiešām papildina šo tekstu gan attiecībā uz budžeta līdzekļu palielināšanu, gan arī uz to, ka ir jāatzīst brīvprātīgā darba loma. Bet es vēlētos arī precizēt, ka mēs esam iesnieguši grozījumus. Vispirms vienu grozījumu, kas skaidri parādīs uh, ANO un starptautiskās darba organizācijas kritērijus, kas definē brīvprātīgo darbu, proti brīvprātīgā darba gadam būtu jādod iespēja katrai dalībvalstī eh, radīt brīvprātīgā strādājošā statusu un noteikti arī uh, darba noteikums. Tas ir viens punkts. Otrs punkts. Nekādā gadījumā nevajadzētu aizstāt brīvprātīgo darbu ar atalgotu darbu. Proti, publiskajām iestādēm nevajadzētu izmantot brīvprātīgo darbu, lai aizstātu šādā veidā to darbu, par kuru, kur būtu jāveic attiecīgi dienestiem un administrācijai. Uh, Tālāk, kā jau teica Harkins kundze, ir paredzēts arī grozījums, kas uzsver to, ka brīvprātīgā darba gads ir solidaritātes gads un sadarbības gads. Tātad gads, kur laikā ir jācenšas cīnīties pret visa veida diskrimināciju un ir jācenšas panākt uh, nepieciešamo statusu visu dalībvalstu iedzīvotājiem. Un mums ir jācenšas veicināt šī brīvprātīgā darba gadu, un To ir iespējams panākt tikai tad, ja mēs garantējam nepieciešamo aizsardzību veselības jomā. Es gribētu paskaidrot, šobrīd daudzi brīvprātīgie eh, tiek nosūtīti darbā uz eh, celtniecības darbā, kur tiek izmantots asbests. Vai, piemēram, tie varētu būt arī brīvprātīgi ugunsdzēsēji, un viņiem visiem būtu jānodrošina nepieciešamā drošība. Un vispēcot brīvprātīgā darba gads, kā jau par to liecina uh, daudzkārt teiktais, uh, tas ir miera gads, un šajā gadā mums ir jācenšas uzsvērt to, ka brīvprātīgā darba gads veicina mieru un ne tikai to, tā ir arī apmaiņa starp tautām, sadarbība starp ziemeļu un dienvidu pārstāvjiem, un jo īpaši atgādājums par to, ka ekonomikas eh, veicināšana ziņā mums jābūt solidāriem. Paldies, tagad eh, Čaps Sikārs kungs. Köszönöm szépen, elnök asszony, a néppárt részéről én vagyok a jelentő. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu EPP referents. Mēs esam vienojušies par visiem aspektiem. Esam iesnieguši vairākus priekšlikumus, lai pārformulētu daļu teksta. Viens priekšlikums bija nosvērt brīvprātī, no, nošķirt brīvprātīgo darbu no atalgotā darba, nevajadzētu sajaukt šos divus jēdzienus. No otras puses, mēs arī uzsveram to, ka būtu nepieciešams eh, īpašu uzmanību pievērst jaunajām demokrātijām Eiropas Savienībā, eh, kur eh, bieži vien rodas problēmas ar līdzfinansēšanu. Tāpēc mēs arī centāmies atbalstīt to, ka šim projektam paredzētie līdzekļi tiek palielināti līdz 12 miljoniem eiro. Jaunajās demokrātijās eh, pilsoniskā sabiedrība un brīvprātīgais darbs ir diezgan, eh, diezgan jauni jēdzieni, un mums būtu jācenšas arī runāt par brīvprātīgo darbu ne tikai šī gada laikā, bet arī turpmāko gadu laikā. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka nē. Neviens no komisijas pārstāvjiem nav ieradies. Līdz ar to referents kundze dod vārdu jums, lai noslēgtu šīs diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau lielākā daļa runātāju teica, mēs lielākoties esam vienojušies, runa ir par vairākiem jautājumiem par uh, apdrošināšanu nelaimes gadījumos, par drošību, mēs runājam arī par uh, pensijām Man šķiet, ka mums ir izdevies rast nepieciešamo finansējumu, formulējumu. Tālāk, protams, arī saistība, viss, kas saistīts ar līdzekļiem, dažās valstīs ir pietiekam plašs ietvars, par kur mēs varētu vienoties, un nu, varam piekrist vis arī tam, ka brīvprātī, ar brīvprātīgo darbu nevajadzētu aizstāt atalgotu darbu. Mēs esam iesnieguši uh, arī šo te grozījumu, kur mēs vēl varētu pārformulēt. Un es, protams, arī ņemšu vērā priekšlikumu par jaunajām demokrātijām. Tas arī būtu viss priekšsēdētāji. Paldies! Paldies sadzinam sagatavotājiem. Jūsu rīcībā vēl ir laiks šodien, lai izstrādātu pēdējo kompromisu. Karims kundze jau teica, ka mums bija zināmas grūtības ar piedāvāto darba grafiku, kā jau es teicu ievadvārdos, stratēģija tika mainīta. Vismaz no kultūras komitejas puses. Es vēlreiz pateicos atzinumu sagatavotāju un arī ēnu referentiem, kas piekrita strādāt angliski pie šī jautājuma un pātrinātā kārtā, lai sasniegtu šo rezultātu, kas, esmu pārliecināta, būs noderīgs, lai izskatītu pēc būtības šo jautājumu kultūras komitejā. Balsosim par šo. Balsosim par grozījumiem rīt. Un kultūras komiteja balsos 23. novembrī, pēc tam, kad būs izskatīts dokuments 10. novembrī. Ir paredzēts, ka grozījums atbildīgajā komitejā var iesniegt līdz 12. novembrim. Vismaz tā tas ir paredzēts šobrīd, bet, protams, ka viss vēl var mainīties. Mēs esam izskatījuši šo punktu darba kārtībā. Un man tagad ir jāpārtrauc mūsu darbs, jo Almuņas kungs būs šeit tikai pulksten 17. Vienmēr ir bīstam pārtraukt darbu, jo šādā veidā mēs varam zaudēt uh, šeit klātesošo skaitu. Bet es aicinu visus atgriezties uh, sanāksmes zālē pulksten 17. uz viedokļu apmaiņu ar komisāru. Tiksimies pēc brīža. Priekšsēdētāji pateica stūkiem par sapratni. Paldies! Mm.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 Chers collègues, je vous propose de reprendre. Euh, Cienījamie kolēģi, atsāksim darbu. Es vēlreiz atvainojos par to, ka mums nācās pārtraukt sanāksmi, bet kā jau jūs lieliski sapratāt, izņēmuma kārtā mums bija jātieks eh, nedaudz vēlāk, ņemot vērā kontekstu. Almonis kungam bija jāpiedalās eh, citā sanāksmē un jāpiedalās tajā līdz beigām. Tagad viņš ir ieradies. Ja jūs esat šeit ieradies, tad tas drīzāk ir saistīts ar pašreizējo situāciju, ar krīzes sociālo dimensiju un sociālo aizsardzību, kas jo īpaši, aku, ir jo īpaši akūts jautājums krīzes apstākļos. Tāpēc arī mēs esam aicinājuši jūs šodien, 14. oktobrī, um, pēc jūsu priekšlikuma komisija pieņēma paziņojumu par publisko finanšu ilglaicīgumu. Tajā bija arī paredzēta sociālo sistēmu dimensija. Un šodien ir publicēts arī ekonomiskās prognozes rudenim. Un, jo īpaši mūs eh, satrauc jautājums par nodarbinātību. Vēlreiz pateicos eh, komisāra kungs, ka esat ieradies un dod jums vārdu. Liels paldies, priekšsēdētājs! monsieur le commissaire, de cette. Paldies, komisār kungs, par šo ļoti precīzo izklāstu. Tas ir zināms izaicinājums visiem politiskiem atbildīgajiem, pie kuriem piedaram arī mēs. Man ir ļoti garš runātājs saraksts, kas um, nepārtraukti tiek papildināts arī šobrīd. Tāpēc es aicinātu katru runātāju izteikties pēc iespējas īsāk. Es gribētu piedāvāt katram izteikties trīs minūšu ietvaros. Un ceru, ka tādēļ mums izdosies dot vārdu visiem, kas to vēlas. Visi pacēla rokas, un tātad eh, jūs, jums tiks dots vārds eh, tādā kārtībā, kā jūs pieteicāties. Līnas kundze vispirms lūdzu. Paldies, es eh, centīšos runāt pēc iespējas īsāk. Jūs zināt, ka šie rādītāji liecina par patērētāju uzticību, kas ir atgriezusies. Un ko komisija grasās darīt, lai panāktu to, ka um, šajā posmā mums, iz, lai panāktu to, ka mums izdodas arī palielināt darba vietu skaitu. Mums būtu jācenšas arī garantēt to, lai dalībvalstis um, neaizmirst par savu pienākumu aizsargāt visus vājākos iedzīvotājus. Un eh, tāpat mēs vēlētos zināt, ko komisija grasās darīt, lai, t, lai eh, veicinātu kredītu izsniegšanu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mm, Konkurenta spējas ģenerāla direktorāts nesen veic pētījumu kas liecina un kur rezultāti liecina par to, ka mazie un vidēji uzņēmumi ir viena no prioritātēm. Paldies! Patriks Loj arī vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārkungs. Jūs pavisam pamatot teicāt, ka bezdarbs pieaug, bet jūs piemirsāt arī nabadzību, bet vēl bez tam arī uzņēmuma peļņa ir atsākus pieaugt, tāpat arī eh, finansiālās spekulācijas, un ko varētu darīt, lai pārdalītu citādi šos līdzekļus. Otrakārt, kas attiecas uz publiskiem līdzekļiem, protams, ka daudz dalībvalsts ir aizņēmušās līdzekļus un, un līdz ar to uh, šie uh, skaitļi ir satraucoši. Mēs samazinām ienākums arī ba bagātākajiem un jūs mums skaidrojat, lai panākt pozitīvu attīstību, vajadzētu samazināt sociālo aizsardzību un sociālos izņēmumus. Nē, uh, komisār kungs, iebilst pretrunātāju teikto. Jā, jūs tomēr, jūs tomēr teicāt to, un treškārt, jūs nerunājāt par uh, atšķirībām, kādas ir starp eiro un dolāru kursu, un ko jūs grasāties darīt, lai labotu šo situāciju, un vai jūs grasāties um, dot orientācijas, ja vadlīnijas centrālajai bankai, lai tā veicinātu attīstību, nevis spekulācijas. Paldies, eh, Karim Delīt, lūdzu. Paldies, komisār kungs, es ļoti uzmanīgi iepazinos ar jūsu paziņojumu un tajā pamanīju vairākus punktus, kas man, manuprāt, piesaista uzmanību Jūs sakat, ka budžetu iespējams izlīdzināt panākot lielākus ieņēmumus. Jūs minat, ka uh, krīzi izraisījuši spekulācijas finanšu tirgu, un jūs sakat, ka ļoti uh, svarīgi panākt uh, iedzīvotāju ien, ienākumu pieaugumu, stimulējot pieprasījumu un palielinot ieņēmumus, kā uh, kā zaļo pārstāvi, es uzskatu, ka uh, mums ir jāapzinās tas, ka šos, šo parādu būs jāmaksā nākamajām paudzēm. Bet es gribētu vēl piebilst arī, ka 2004. gada decembrī komisija nāca klajā ar paziņojumu, kur mērķis ir ierobežot augstu līmeņu vadītāju algas. Piecus mēnešus, piecus gadus vēlāk mums nav izdevies pavirzīties uz priekšējā jautājumā. Un šie vadītāji joprojām saņem Ehm, papildus eh, atalgojuma prēmijas, tie ir desmitiem miljārdu eiro, kurus saņem bagātākie, bet tie nenonāk pie nabadzīgākajiem. Un turklāt vēl eh, situācija apdraud tas, ka ražotnes tiek pārvietots, turpinās spekulācijas finanšu tirgu un strādājošo algas samazinās eh, inflācijas ietekmē. Es gribētu teikt, ka atšķirība uh, no 1 pret 10 ir paliel... 70. gados ir palielinājusies līdz 1 pret 100, un komisija nesen ir nākus klajā ar direktīvas priešlikumu, kuras mērķis cits starpā ir panākt to, ka atalgojums tiek uzraudzīts jo īpaši finanšu sektorā. Tas, protams, ir nepieciešams, bet es uzskatu, ka būtu jāiet vēl tālāk, jo ar to vien šobrīd nepietiek. Šobrīd mums būtu jāspēr daudz lielāku soļu lai ierobežotu eh, šo pārlieku lielo finansējumu un lai panāktu labāku ienākumu pārdali. Jo īpaši apliekot ar lielākiem nodokļiem augstākās algas. To 1942. gadā paveica Rūzvelts un šobrīd grasās darīt arī Obama. Tādējādi mums izdotos panākt papildus ienākums budžetā. Uh, un līdz ar to izdotos uh, uzlabot uh, publisko uh, finanšu situāciju un izbēgt spekulācijas. Mums būtu jānostiprina arī aizsardzības sistēma un jāgarantē minimāli ienākumi visiem, arī pensionāriem, studentiem un citiem. Līdz ar to es gribētu uzzināt, ko jūs konkrēti esat paredzējis darīt, lai atrisinātu šo situāciju. Paldies! Muchas gracias. Voy a, voy a responder

Mūsu rīcībā ir nedaudz vairāk par pusstundu. 16 cilvēki ir pieteikušies. Es noslēdzu runātāju sarakstu un aicinu katru izteikties tikai minūti. Raptīkundze un pēc tam nākamie runātāji.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 Pangongalkungs un pēc tam Pupakis kungs. Pangongalkungs. Merci, uh, monsieur le commissaire. Je... Paldies, komisāra kungs. Man nākas konstatēt, ka galvenais uh, vēsts paziņojumā ir, kā palielināt valsts deficīts nekādā gadījumā nevar apdraudēt valsts finanses. Bet tas ir dīvaini, jo. Lasām tālāk, ka pārāk liela valsts parādu uzkrāšana laika gaitā var tomēr novest pie šāda riska, un tad mēs šeit saskaramies ar eh, neseniem notikumiem. Pat pieņemsim, ka Eirozonā 2011. gadā globāls parāds būs mm, apmēram 100 1% no IKP, vai tas ir pārāk daudz, vai tas vēl ir pārvaldāmi, paturot arī prātā to, ka valstīs, kur šādi parādi jau pastāvēja iepriekš, tad mēs varam arī pieļaut, ka tas varētu palielināt arī vienu ceturdaļu par vienu ceturdaļu attiecībā arī uz um, budžeta izdevumiem, kāda būs jātas normākajām paudzēm. Un arī Luksemburgā manā valstī līdzekļu nodarbinātībai fonds, kura mērķis ir izmaksāt bezdarbnieku pabalstus, tiek dubultots šādas, šādi izdevumi. Pusmiljārds eiro un tagad viens miljārds eiro. Un tas šķiet mm, problemātiski Paldies, Pupakis kungs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για την παρουσία σας, κύριε Επίτροπε. Liels paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri, ka esat ieradies šeit. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, mm, ko saka šeit komisārs par um, finanšu ilglaicīgumu un eh, šīs jāgarantē. Mēs negribam, lai pasliktinātos ekonomika un arī pasliktinātos cilvēku Manā krīze, piemēram, pensiju līmeņi, jau ir arī jautājums par šiem pensiju līmeņiem, kā tad tie būs, un nākotnē nevajadzētu samazināt šo pensiju slieksni. Mums ir jāraugās uz kopēju ekonomisko politiku, un dažkārt ir arī ie, iespējas, ka cilvēku nākotni pensijas tiek nepietiekam novērtētas Tik šie jautājumi ir svarīgi. Mēs koncentrējamies uz e, e krīzes ekonomiku, bet e, daži jautājumi netiek atrisināti. Nevajadzētu arī aizmirst, ka ekonomiski ievainojamākie kopienas nozares un e, cilvēki un arī migrantu jautājums ļoti svarīgs. Paldies! Vērts komisārkungam. Rapidez. sākungs un kāds arī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs. Vēlos uzdot vienu jautājumu par um, invalīdiem. Invalīdi, kuri ir algoti darbinieki 15 dienas atpakaļ, es runāju ar Eiropas komisijas priekšsādātāju un uzdošu jums specifisku jautājumu Eiropas Savienībā un jo īpaši jaunajās uh, dalībvalstīs Centrāla Eiropā Eiropas sniedz atbalstu uh, invalīdiem, atbalstu uh, lai eh, radītu darba vietas, un ir skaidrs, ka ar dekrētu un likumu starpniecību ir jāatbalsta šie cilvēki. Tas ir ļoti svarīgs mērķis, tāpat laikā Centrāla Eiropā līdzekļi tik samazināti. Un uh, Jautājums par invalīdiem, kuri nav krīzes iemesls, viņi cieš no ienākumu zaudējumiem. Jūs paskaidrojāt, ka jūs neiestājaties par šo ienākumu samazināšanu, koncerīgums pēc tam citi. Paldies, Elizabet Morēna un Figrēdo kundze. Gudētais komisāri kungs ar uh, ļoti lielu uzmanību uzklausījos paziņojumu. Man ir trīs komentāri un jautājumi, kur jums uzdodami. Man ir jautājums par šiem modeļiem, un uh, pirmais jautājums šodien par veselības aprūpas sistēmām kas ir atšķirīgi no uh, novecošanās problēma, kur jūs minējāt, jo īpaši es runāju par tādām slimībām kā vēzi. Uh, valsts ir attīstījušas arī diagnostas politikas un ir ļoti svarīgi arī ņemt vērā šīs politikas finanšu sekas, taču neviena valsts, neviens nevēlēsies atgriezties un skatīt eh, šis finanšu politiku. Otra lieta, jūs runājāt par eh, izpēti, inovāciju, zinātni ir ļoti svarīgi priekšnoteikumi, lai varētu iziet no šī aburož, eh, aburtā loka. Kā būt daudz efektīvākiem īstenojot šīs politikas ar ļoti ierobežotiem finanšu resursiem. Un trešais, jūs runājat par Eiropas situāciju, bet kāda ir situācija? kas attiecas uz Eiropas finanšu situāciju, salīdzinot ar uh, brīz, uh, Krievijas, Indijas, Brazīlijas un citu valstu attīstībām. Jo rītdien tas ļu, nodarīs nu, lielu kaitējumu finā mūsu Eiropas finansējumam. Paldies! Figreida kundze! Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs vēlos atgriezties pie publisko finanšu ilglaicīgumu. Jūs sacījāt, ka ir valsts, kur uzlaboja situācija, piemēram, Portugāla par spīti krīzei. Un, ja jūs to sakāt mū, manā valstī, ja jūs to teiktu lielākā daļa iedzīvotāju, jums vienkārši teiktu, ka jūs kļūdāties, jo pirmkārt bezdarbs nepārtraukti pieaug. Uh, Katru dienu tiek slēgti uzņēmumi vai tiek pārcelt ražošanas vietas uz citām valstīm, un arī nabadzība pieauga ikdienas. Iedzīvotāji dzīvo aizvien sliktāk. Un par spīti tam mēs zinām, ka komisija arī ziņos par to, ka netiek ievērots stabilitātes izaugsmas pakts un uh, iedzīvotāji darbinieki nabadzīgie veido apmēram 20% no mūsu visiem iedzīvotājiem, kur tiešām dzīvo nabadzībā. Un ko tas nozīmē? Tagad būs jāpieņem atkal citi pasākumi, lai atkal varētu palielināt līdz 30-40% šos nabadzības, jo mēs samazināsim sociālos priekšrocības atbalstu un bezdarbnieki. Puse bezdarbnieku nesaņem nekādus atbalstus. Tad jautājums, vai mēs tomēr iesim uz priekšu ar šādu situāciju, mēs nonāksim vienkārši sociālā traģēdijā. Paldies, komisāra! Kungs, tagad vārds jums un runājiet lūdzu īsi. Jā, pavisam ātri. Mums šeit nav īsti Briselē iespēja ne komisijā, ne parlamentā katrai dalību valstī uz, uh, norādīt uz to, kā viņiem būtu jāpārvalda valsts finanses šiem budžetiem ir nepieciešams uh, uzlabojums, un lai būtu, uh, šīs publiskās finanses būtu ilglaicīgas, lai varētu katru valsts atmaksāt savu parādu slogu, taču mums nav pilnvaru ņemt, pieņemt lēmumu nacionālo uh, valsts valdību vārdā, pieņemt lēmumus par to, kā viņi izmanto savu budžetu. Lai var, varētu arī nodrošināt uh, vienlīdzīgu šādu pielāgojumu pārdali par iespēju noteikt šos kritērijus, nosacījumus. Mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam tam, lai uh, šī pūliņa pārdals būtu vienlē, vienlīdzīga, bet ja mums nav šīs pilnvaras pieņemt politiskos lēmumus, kas jāpieņem nacionālā vai pat dažkārt dažās valstīs reģionālā līmenī, mēs nevaram uzņemties uh, nacionālo iestāžu atbildību. Arī attiecībā uz iedzīvotājiem vai invalīdiem. un attieksme pret šiem uh, sabiedrības locekļiem un kā tā ir nacionālā līmenī, tas viss noteikti, tas ne, noteikts valstu līmenī un mums tur nekādas ieteik, ietekmes nav. Es verdad que eh, dans les, eh, dans, eh... Lielas paldies! Koferātī, lūdzu. Paldies, priekšsēdā komisārkungs. Jūs teicāt, ka 2011. gadā bezdarba līmenis dosies eh, stabilizēt Eirozonā, bet jāsaka, ka līdz tam vēl ir diezgan daudz laika. Un vai jūs nedomājat, ka jo īpaši ražošanas sektorā bezdarbs varētu kļūt par struktūru veidu parādību šajā laika posmā. Jo, ja mēs ņemam vērā to, ka darba tirgu ienāk jauni cilvēki, mums varētu būt ļoti grūti risināt uh, bezdarba problēmas da, vismaz dažos reģionos. Vai jūs neuzskatāt, ka būtu nepieciešama ārkārtas politika, lai cīnītos pret šādu veidu risku? Jo, protams, mēs runājam par uzticību, par dažādiem rādītājiem, kas liecina par to, ka mēs varētu varbūt izējām no krīzes, bet vai tiešām tas tā ir? Paldies, Koferatī kungs! Ne, Serkas kungs, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, Serkas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar eh, prieku uzņemu jūsu teikto. Tik tiešām runa nav par eh, gaišreģu izteikumiem, un viss ir atkarīgs no tā, kā situācija attīstīsies turpmāko gadu laikā. Es vēlētos, lai attiecīgi rīkotos arī ekonomikas komisārs. Un risināt to jautājumu, kas ir saistīts ar mehānismiem, kas darbojas tādās valstīs kā manējā priebām. Arī mēs esam līdz atbildīgi par krīzi. Visvairāk, protams, šajā situācijā ir atbildīgi eh, tie, kas ir veicinājuši to, ka publiskais parāds ir palielinājies Diemžēl Spānija ir viens no sliktākajiem piemēriem Eiropas Savienībā. Šo pēdējo gadu laikā mēs esam radījuši daudz darba vietu, bet diemžēl tās nav kvalitatīvas darba vietas, jo, jo kā zināms, 33% strādājošo Spānijā ir nodarbināti uh, saskaņā ar īstermiņa darba līgumiem. Paldies! Tagad Kīgaukungs. Man jāsaka, ka tad, kad es iepazinos ar šo ziņojumu, mani jo īpaši satrieca uh, publiskā finansējuma situācija, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras ir šajā te brīdinājuma zonā. Un man joprojām ir iespējas, ka mums nav izdevies uzsākt uh, eh, atklāts diskusijas par uh, šīm te IKP izmaiņām, kas būtu jāpanāk ilgākā termiņā un ko šīs pārmaiņas patiesībā nozīmēs. Es gribētu aicināt komisiju uzsākt aktīvāku pieeju, runājot par to, kādas struktūras Eirozonā un Eiropas Savienībā būtu jāmaina, lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot godīgu nodokļu sistēmu. Mums joprojām ir problēmas ar negodīgu um, nodokļu politika joprojām ir šīs nodokļu par paradīzes. Un mēs patiesībā īstenojam pasākums, kas ir tikai tāda virspusēji un nepalīdz mums atrisināt šīs problēmas. Un otrkārt jāsaka, ka tā, lielās valsts, jo īpaši Eiropas dienvidos, kur saskārušās ar milzīgām problēmām, tām ir jāmaksā augstākas procentu likmes nekā citās Eirozonas valstīs. Es gribētu aicināt komisiju uzsākt aktīvāku rīcību attiecībā uz Eiro. Uh, Um, obligācijām un arī uz citiem pasākumiem. Runātais tiek pārtraukts. Nākamā runātāja Jasloveks kundze, un es uh, atvainojos nākamajiem runātājiem Papadulo kundzei, Turunens kundzei un Grunī kundzei. Runa turklāt vēl par trim sievietēm, bet diemžēl mums nebūs iespējas uzklausīt jūsu jautājumus jau komisāram ir jādodas prom, un mēs esam izsmēluši mums atvēlēto laiku. Jaskavekas kundze, pēdējā runātā lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji komisārkungs. Rekomendāciju vidu runājot par publisko finanšu ilglaicīgumu tiek runāts par nodarbinātību. Mums ir jācenšas atvērt nodarbinātības tirgu un vai ir paredzēta stratēģija, lai palielinātu pieeju darba tirgumu. Un te es domāju, jo īpaši par jauniem cilvēkiem, par jaunām ģimenēm, kurš šobrīd noteikti jūtas nestabilā stāvokli, nestabilā situācijā, mums būtu jācenšas īstenot veicinošas pasākumus. Mums ir dažādas programmas, kuru mērķis ir veicināt nodarbinātību Jūs pieminējāt arī imigrāciju. Kurš pieņems šos lēmumus? Vai mums attiecīgajās dalībvalstīs nebūtu jāparedz instrumenti, kas veicinātu to, ka jaunieši paliek savās izcelsmes valstīs un necenš doties citur, lai atrastu labākus, eh, labākus darba iespējas? Mums būtu jāgarantē tas, lai jauniešiem nebūtu jāmaksā par mūsu šodien pieļautajām kļūdām. Mums ir jādomā par jauno paudzi un par demogrāfiju Eiropā. Paldies, un tagad vārds komisāru kungam. Lielas paldies! Šāda veida diskusijās, kad mēs runājam par ekonomikas nākotni, par publiskajām finansēm, par sociālajām sistēmām, uh, tad visi e, šie jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi un interesanti, un, diemžēl, viens dienas nepietiek, lai pilnībā izsmeltu visus šos jautājumus. Mums, protams, neizdosies to iekļaut vienā ziņojumā, mums par to būs jārunā arī citās Eiropas parlamenta komitejās un, protams, arī komisijā. Šīs diskusijas noteikti tiks turpināts arī turpmāk. Kofratīkungs, ārkārtas politika, jā, protams, to mēs arī cenšamies īstenot Tā ir ārkārtas politika, lai īstenot ārkārtas pasākums un rastu ārkārtas atbildes. Mēs esam centušies atbalstīt finansiālo sistēmu, jo bez finansiālās sistēmas, vai nu mēs to vēlamies vai nē, nav iespējams rīkoties. Un ņemot vērā to, ka runa ir par finanšu krīzi, pasākumu, kas nav saistīti ar finansēm, protams, neveicina nepieciešamo rezultātu. Mums ir jāīsteno pasākumu arī. Uh, monetārajā jomā, jo um, nav normāli tas, ka šobrīd šīs procentu likmes ir tik zemas. Jūs lieliski atceraties, ka krīzes sākuma posmā mēs um, neapzinājāmies risku un uh, finansējums bija, nebija, finansējumi bija iespējams iegūt pārlieku vienkārši ņemot vērā tā laika kontekstu. Un, protams, ka mums ir šie pasākumi šobrīd ir jāpārdomā. Turklāt šobrīd mums nav nekādu garantiju par to, ka, ja notiek atvesinošanās, tā būs ilgstoša. Ekonomiskais kritums Eiropā ir bijis milzīgs. Mums ir izdevies mazināt šo kritumu, mums ir izdevies panākt atveseļošanos, veicināt izaugsmi, bet mums vēl tāds ceļš ejams, daudz darāmā, un kā jau jūs teicāt, problēmas ir daudz un dažādas, un pat, ja ekonomikas atvesļošanās jau ir vērojama, ir problēmas, kas saistītas ar nodarbinātību, mums ir nepieciešams arī pārstruktūrēt vairākas nozares, mums ir jāuzņem šis izaicinājums un būs nepieciešams uh, spērt drosmīgus soļus un īstenot pasākums, kurus varbūt nebūs viegli pieņemt. Es pilnībā piekrītu Sarkas kungu teiktajam, jau gadiem ilgi mēs esam viensprāts dažādos jautājumos. Uh, Protams, ka mums ir nepieciešams kvalitatīva nodarbinātība, un šajā nolūkā mums ir nepieciešams investīcija iespējas, mums nepieciešama tāda ekonomika, kas ir um, produktīva, jo citādi mums neizdosies radīt kvalitatīvas darba vietas, jo, protams, ka mēs varam radīt darba vietas īstermiņā šādā veidā, bet katrā ziņā mums neizdosies nodrošināt ilgtermiņu nodarbinātību un tas neizdosies arī sniegt iedzīvotājiem nepieciešamās garantijas. Mums ir nepieciešama veiksmīga ekonomikas politika, lai radītu kvalitatīvas darba vietas. Protams, ka veselīga ekonomika nenozīmē, ka mums izdosies radīt šīs darba vietas, bet bez veselīgas ekonomikas mēs to vispār nevaram iedomāties. Tagad runājot par šiem automātiskiem stabilizatoriem. Protams, ka mēs vēlētos, lai tas viss iet otrā virzienā un lai mēs varētu orientēties uz ilgtermiņa izaugsmu, jo to vēlētos visi. Nodokļu politikas jomā, protams, mums ir nepieciešams izmaiņas. Jā, vairākās valstīs mēs šobrīd uzsākam diskusijas, tiek runāts par oglekļu nodokli, Tiek runāts par nodokļu palielināšanu. Protams, ka daudz pret to tiek iebilst, bet jāsaka, ka pirms neilga laika neviens nevarētu pat iedomāties par to, ka mēs varētu nākt klajā ar šādiem priekšlikumiem, bet mums ir jāpārdomā nodokļu politika. Mums ir jācenšas eh, panākt to, lai ar nodokļiem izdotos atgūt tos ieņēmums, kurus mēs krīzes laikā zaudējām. Kolēģis Kovečkungs noteikti varētu jūs informēt par problēmām, ar kurām saskārāmies ekonomikas un finanšu padomē. Vakar mums izdevās eh, atrisināt vēl pēdējos šķēršļus ceļā uz Lisabonas līgumu ratificēšanu, bet jāsaka, ka ECOFIN nekas nemainīsies, uzņēmumi ir jāpieņem eh, vienbalsīgi un ir skaidrs, ka sanāksmēs mēs atkal un atkal atgriežamies pie tiem pašiem šķēršļiem, un ekofins saskars ar tām pašām problēmām, ar kurām mēs saskārāmies jau iepriekš. Bet es ceru, ka šīs diskusijas un debats būs dziļāks un mums izdosies kvalitatīvāk apmainīties ar viedokļiem, nekā tas notika pirms krīzes periodā. Kas attiecas uz jaunošiem, tad, protams, es vēlētos panākt vairāk darba vietu tieši jauniešiem. Runājot pavisam īsi, es varētu teikt, ka mums izdosies uzlabot darba vietas jauniešiem, tad, kad mums izdosies viņiem dot arī labāku izglītību. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka, ja jūsu rīcībā būtu vairāk laika, mums izdotos padziļināk runāt par šiem jautājumiem, bet ļoti labi, ka mums izdevās organizēt šīs diskusijas šodien. Priekšsēdētāji pateica stūkiem. Rīt sanāksim atsāksies pulksten 9 un 9.30 un es pateicos Lindas kundzei, kas vadīs mūsu darbu rīt no rīta. Es atvainojos vēlreiz cilvēki trim runātājiem, kuriem neizdevās piedalīties šajās